Lā nu, sākam ar Hosei Ignacio Farijā ziņojumu Okeāna starptautiskā pārvaldība, Okeāna nākotnes veidošanas darba kārtība saistībā ar 2030. gada ilgspējīgas attīstības mērķiem. Farijā kungs jums vārds uz četrām minūtēm. Obrigāt, Sr. Prezident. Sr. Prezident, Sr. Komisāri, Karš. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs, komisāra kungs. Jūras un okeāna 7% no Eiropas Savienības teritorijas un 24% no globālās teritorijas. Tie veicina ar ekonomisko izaugsmi. Un eh, pareiza okeāna resursa izmantošana veicina arī uh, attīstību. Pievienotā vērtība industrijām, kas pamatojas uz okeāniem, ir 3 miljārdu eiro, un tas apjoms palielināsies 2030. gadam okeāni, ir eh, trausla, trauslas resurs, eh, ekonomiku attīstība eh, saistībā ar okeānu būs atkarīga no ilgspējīgas pieejas. Okeāni uh, uh, absorbē 24% no CO2 emisijām, uh, tie rada arī skābekli. Okeāni ir mūsu labākie um, sabiedrotie apkarojot klimata pārmaiņas, taču arī okeāni cieši no klimata pārmaiņām un uh, ūdens kļūst kavāks. Ir arī samazinājusies bioloģiskā daudzveidība. Daži uh, izaicinājumi ir īpaši uh, Uh, steidzami uh, risinām. Uh, ja mēs turpināsim savu attieksmi pret okeāniem, tā kā līdz šim, ka, tad līdz 2050. gadam mūsu okeāna resursi būs jau samazinājušies. Tāpēc ir jāstiprina centieni sadarboties reģioniem. Tas arī tika atzīts ANO darba kārtībā Tika atzīts, ka jāaizsargo, jāaizsargo okeāni. Tie ir jāizmanto ilgspējīgi. Eiropas komisijas 2016. gada komis, eh, komunikācija par eh, okeānu pārvaldību iezīmē Eiropas 2020. gada darbu kārtību tiek izvirzīts mērķis okeāns izmantot ilgspējīgi un ir labāk jāiepazīst ar okeānu, lai to varētu īstenot. Ir paredzēta 50, paredzēts 50 darbības okeāna pārvaldībai. Un te liela loma ir eh, Eiropas Savienībai, tas saistīts ar darba vietu izveidi. Eiropai um, okeāna pārvaldība ir īpaši svarīga, tāpēc, ka mm, no tiem atkarīga arī cilvēku labklājība. Visiem dalībvalstīm un pilsoņiem arī komisija jārīkojas izšķirošāk. Ziņojums, ko jūs pieņēmāt vakar, pārāds partnerību okeāna ilgspējīgas pārvaldības jomā. Tas, kāda ir attieksme būs pret uh, okeāniem, būs uh, būtiski, lai mēs kā uh, eh, kāds cilvēks izdzīvotu šīs planētas. Tātad mums ir ļoti svarīgs mērķis, jārīkojas okeānu interesēs, jāveido starptautiska pārvaldība. Tāpēc, komisāri, un tāds ceru, ka atbalstīsiet mūsu balsojumu. Paldies, tūlīt pāriem pie brīvā mikrofona uz vienu minūtu pietiekainiem kundze. Uh, uh, Pirmkārt, es gribēju pateikties uh, kolēģim Fariju par lielisko ziņojumu. Gribēju atkārtot savu iepriekšējo pozīciju, ka Eiropas Savienība ir jābūt vazošā pozīcijā, lai izveidot labāku okeānu pārvaldību un eh, pieņemtu starptautiskā līmenī saistošu konvenciju, kas būtu sistēmiska un kas ietvertu dažādas jomas. Tas iekļautu arī eh, pārlieku lieju zivju krājumu nozveju, eh, attiektos uz dabas aizsardzības jautājumiem, uz jautājumiem, kas ļauj saglabāt bioloģisko daudzveidību, kas cīnotos pret asidifikāciju, pret ķīmisko vielu piesārņojumu kas arī nodrošinātu piekļuvi eh, jūras ceļiem un tā tālāk. Protams, šeit būtu jāmin arī mikroplastmasas, kas ir viens no aktuālākajiem jautājumiem. Tātad nākotnē ir ļoti daudz, kas jādara, bet es gribētu vēlēt visu to labāko komisijai un aicināt viņu sākt strādāt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, Enšrems kundze, vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pat. Es gribētu pateikties eh, Ferijas kundzei par labo sadarbību un par labo ziņojumu. Mēs eh, ar lielu izaicinājumu saskaramies attiecībā uz mūsu jūrām un okeāniem. Klimata pārmaiņas ietekmē okeāns un jūras un dzīvi tajos, un, protams, arī dzīvesaimniecības uzņēmumiem šeit ir milzīga atbildība, bet es domāju, ka daudz tālījošākas uh, aktivitātes ir vēl svarīgākas, uh, nu, piemēram, ja mēs te runājam par uh, dziļurpumiem jūrās, tad jāsaka, arī šeit ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mums ir jāskatās, kādus lēmums var pieņemt šajā jomā, ja, piemēram, ir runa par uh, pētnieciskiem urbumiem jūrā. Mums ir nepieciešami dažādi ietekmes izvērtējumi un tāpat arī jāsniedz informācija pilsoniskai sabiedrībai un uh, jāpieprasa atbildība no tiem, kas uh, mūs um, pārstāv starptautiskajās organizācijās. Paldies, Virkunens kundzei vārds. Arvoisa puhemies, haluan myös kiittää kollega Faria eri... Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu pateikties Farijas kundzē par brīnišķīgi izstrādāto ziņojumu. Mēs zinām, ka okeāna piesārņojums ir uh, milzīgs izaicinājums. Uh, 95% plasmas izstrādājumu pasaulē tiek izmanto tikai vienu reizi un tad tiek izmest, un lielākā daļa no tā visbeigās nonāk okeānā. Tonām plastikāta izstrādājumu peld uh, okeānā, plasmas maisiņu, pudeles un tā tālāk. Mums ir jāstrādā globālā mērogā, lai risinātu šo problēmu ir labi, ka Eiropā plasmas maisiņš, maisiņi ir pieejami tikai par maksu un ka mēs pārstrādājam plasmas pudeles. Somijā mēs jau desmitiem gadu pārstrādājam plastkārt pudeles. 92% no visām plasmas pudelēm pie mums tiek pārstrādāts un to vajadzētu panākt arī visur citur Eiropā. Mikro plastika higienas produktos vajadzētu aizliegt kopumā. Komisijai ir nepieciešams izstrādāt stratēģiju plasmas jomā. Paldies. Čipalčaki. Palčaka kungam vārds lūdzu. Děkuji za udělení slova, paní předsedkyně. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribēju pievienoties iepriekšējiem runātajiem attiecībā uz novērtējumu Tātad par kritiskajiem eh, notikumiem, kas notiek eh, mūsu jūrās un okeānos. Un šeit es gribētu pieminēt 14. pantu ANO darba kārtībā, kur tiek runāts par to, ka ir ilgspējīgi jāaizsargā jūras un okeāni. Savukārt rūpnieciskā mm, zvejniecība tiešām ir eh, kaut kas katastrofāls bioloģiskai daudzveidībai un jūras uh, dzīvniekiem. Science žurnālā pavisam nesen tika publicēts raksts ar tiešām ļoti uh, nozīmīgu brīdinājumu, ka uh, eh, Denizona eh, koncentrācija ūdenī ir pieauguši četras galvenokārt piekrastes rajonos un uh, savukārt. Uh, Zinātnieki arī ir norādījuši, ka, lai gan šī problēma ir nopietna, to var risināt sadarbojoties ar dažādām pusēm, piemēram, zvejnieku piekrastes rajonos. Uh, Un šeit būtu arī jāpiemina jūras transporta jautājums, lai gan man vairāk laika nav izteikties. Paldies! Edman kungs, es saprotu, ka jūs vēlēties piedalīties brīvajā mikrofonā, jā? Ja? To vajadzēja signalizēt nedaudz uh, agrāk, jo jāorganizē debats. Bet, nu labi, lūdzu, vārds jums, pēc tam tad būs vārds komisāram vēlam. Mm-hmm. Paldies, eh, priekšsēdētāji, kas ir tik saprotoši un atvainojos, ka es jau nepieteicos iepriekš. Es gribēju apsveikt kolēģi ar sagatavoto ziņā, un man liekas, ka ļoti svarīgi, ka Eiropa šeit ieņem vadošo lomu, ja mēs runājam par pārvaldības jautājumiem jūrās un okeānos. Uh, jo īpaši tāpēc, ka mums ir atbildība par ilgspējīgas attīstības um, mērķu izpildi, jo ja mēs to nedarīsim, tad diez vai to darīs pārējie, un tas nozīmē, ka mums ir jāizņemas tāda vadošā loma. Jāsaka, ka pēdējo gadu laikā m, mm, otrreizējās pārstrādes jomā ir panākts liels progress, bet tas uh, savā ziņā arī ir attiecināms tikai uz trešo pasauli. Jo, ja mēs, un ir skaidrs, ka ja mēs nerīkosimies šajā ziņā, tad mēs uh, negatīvi ietekmēsim savu nākotni. Mums ir jānodrošina, ka otrreizējā pārstāde kļūs aizvien plašāk izmantojama visā Eiropā, jo ja mēs nebūsim vadošā lomā, tad to neviens cits nedarīs. Un tas attiecas arī uz eh, rūpniecisko nozveju, uz uh, mikroplasmas un tā tālāk. Mums ir jābūt līderiem. Un es gribētu teikt, ka mūsu dalībvalstīm šeit būtu jādara daudz vairāk. Paldies! Paldies, vārds Vela kungam mūsu debašu noslēgumā. You, Paldies, priekšsēdētāji! Godātie deputāti! Gribēju no sākuma pateikties uh, Farijas kungam un Montarda Gujars, uh, eh, kungam, kas uh, ir izdarījuši milzīgu darbu. Es atbalstu Eiropas parlamenta pašiniciatīvas ziņojumu par šo jautājumu un arī redzu, ka jūs tiešām atbalstat uh, kopējā paziņojuma mērķus un arī noteiktās darbības. Es gribēju pateikties visiem runātājiem par jūsu nodarīgiem komentāriem. Šis kopējais paziņojums ir būtisks solis uz priekšu, jo šī ir pirmā reize, kad komisija un augstā pārstāve sagatavo šādu politikas dokumentu par, okiem, eh, par okeāniem. Ar šo paziņojumu Eiropas Savienība uzņemas vadošo lomu pasaules mērogā, lai stiprinātu šādu veidu pārvaldību. Eiropas Savienības um, organizētā konference Maltā apstiprināja to, ka mums ir jābūt vadošajā pozīcijā, lai risinātu šo te globālo izaicinājumu. Kopējais paziņojums par okeānu pārvaldību ir daļa uh, no reakcijas uz ANO 2020, uh, uz ANO ilgspējīgo mērķu programmas uh, sasniegšanas līdz 2020. gadam uh, mērķis, un šeit ir jārunā par darbību trīs prioritārajās jomās, lai mums būtu droši, tīri, ilgspējīgi pārvaldīti okeāni. Mūsu pirmā prioritāte ir uzlabot pārvaldības e, satvaru, un mums ir nepieciešama tāda pārvaldība, kas ir vairāk virzīta uz sadarbību. Mums ir jārunā, protams, arī par diplomātiju un par uh, starptautiskās um, sadarbības noteikumiem, bet tomēr mums tādu pārvaldības struktūru nav. Un, principā, jāsaka, ka Eiropas Savienība veic nepieciešamās pūles, m, mm, lai veicinātu sadarbību dažādos līmeņos, piemēram, starpvalstu, reģionālā un tā tālāk, un arī īsteno konkrētus projektus. Lai veicinātu jūras multilaterālismu um, un lai mums būtu globāla stratēģija nodrošinot eh, drošas un aizsargātas jūras un okeānus, un to var panākt tikai strādājot kopā. Tieši tāpēc atbalstu ANO ģenerālās asamblējas ehm, lēmumu, kas tika pieņemts pagājušajā mēnesī, kā arī rezolūciju, ar kuru tika mm, panākt vienošanās par to, ka ir jāpanāk, eh, ka ir jāorganizē eh, pasākums, kas būtu velstīts pārvaldības dokumentu pieņemšanai, un Eiropas Savienība šeit ir uzņēmusies vadošo lomu. Un mūsu otrā prioritāte ir eh, rīkoties starptautiskā līmenī, lai a, eh, samazinātu spiedienu uz jūrām un okeāniem. Piemēram, šeit ir jūra par jūras atkritumiem, par a, eh, klimata pārmaiņu ietekmi, par a, ūdeņu sasilšanu, par asidifikāciju un tā tālāk. Šeit būtu jāmin arī ilgspējīga okeāna un bioloģiskās daudzveidības a, izmantošana. Tas, protams, arī ir atkarīgs no atbilstošas eh, pārvaldības un izmantošanas. Mums arī ir jāuzlabo un jāpieņem atbilstoši eh, tiesiskais satvers dažādos līmeņos, un es tiešām esmu pateicīgs, ka jūs atbalstat eh, šo te pieeju, un jāsaka arī nākotnē pieņemtie dokumenti noteikti stiprinās mūsu cīņu pret jūras atkritumiem. Jāsaka, jūras un okeāna arī ļoti svarīgs eh, resursu, dažādu resursu avots daudzām attīstības valstīm, piemēram, ja mēs runājam par darba vietām, eh, pārtiku un tā tālāk. Mēs sadarbojamies ar šīm valstīm dažādās jomās, piemēram, lai nodrošinātu atbilstošu piekrastes rajonu pārvaldību, efektīvi izmantot jūras resursus un tā tālāk. Eh, un tas attiec pat uz tādiem jautājumiem kā drošība uz ūdeņiem. Eh, pašlaik jau tiek iztenāts programmas par vairāk kā 900, eh, 590 miljoniem eiro un arī tiek plānots programmas nākotnē. Mēs arī strādājam pie tā, lai uzlabotu zināšanas par okeāniem, un tieši tāpēc mēs turpināsim investēt vairāk kā 260 miljonus eiro katru gadu dažādos ar jūru saistītos projektos, jo jaunās tehnoloģijas arī dod mums jaunas iespējas, un tas mums būtu pilnībā jāizmanto. Vēl viens mūsu mērķis ir uh, uzlabot um, jūru un okeānu novērdu, novērošanu un padarīt šos datus pieejamus visiem. Mēs iesaistīsimies izpētes partnerībās ar dažādu veidu mm, nozīmīgiem starptautiskiem spēlētājiem. Un tas arī ir saistīts ar um, okeānu starptautisko pārvaldību un ar dažādu veidu spiedienu, kas tiek izdarīts uz jūru, piemēram, arī drošības ziņā. Un, tas, un ir skats, ka tas viss ir tāds holistisks, visaptvarošs pieejas daļa. Jo šie izaicinājumi nav tikai globāli, tie arī ir savstarpēji saistīti ar to, kas notiek eh, katrā konkrētā valstī un ar risinājumiem. Un uh, veiksme šajā ziņā ir atkarīga ne tikai no mums, bet arī no mūsu starptautiskiem partneriem. Uh, un tieši tāpēc jūsu atbalsts, lai izveidot šādas ar okeānu saistītas partnerības, eh, iesaistot būtiskus spēlētājus šajā jomā, tiešām tiek augstu vērtēts, jo tas dos mums iespēju runāt par kopējām interesēm un bažām. Liels paldies! Paldies arī priekšsēdētājs kundzei! Paldies, komisāra kungs, līdz ar to te pats ir.